Nākamais punkts tagad mums darba kārtībā ir padoms un komisijas paziņojumi par Melnkalns 2012. gada progresa ziņojumu. Un vārds jau atkal ministras kundzei, Lusinai Kreidons kundzei, kas mūs iepazīstinās par, par, ar padomas viedokli. Liels paldies priekšsēdētāji! cienījamie deputāti, dāmas un, un kungi, kad um, padomi izvērtēja panākto progresu paplašanāšanās jomā 2012. gada 11. decembra sanāksmē, jūs zināt, ka mēs pozitīvi novērtējām Melnkalns eh, ceļu uz dalību Eiropas Savienībā. Jautājumi, par kuriem īpaši tik runāts, ir parlamenta uh, stiprināšana, tāpat arī tiesu vārus eh, stiprināšana, antikorupcijas politika, cilvēktiesība aizsardzība un minoritāšu tiesība aizsardzība. Padoma arī uzsver to, ka eh, pašreizējās konstitucionālās un eh, publiskā sektora eh, reformas ir pavirzījušās uz priekšu. Melnkalna arī turpina uh, īstenot savus pienākumus saskaņā ar asociācijas un stabilizācijas nolīgumu un spēlē pozitīvu lomu reģionā, jo īpaši attīstot reģionālo sadarbību. Daudzi no šiem jautājumiem ir atspoguļot arī jūsu rezolūcijā, un es vēlētos izmantot šo iespēju, lai īpaši pateiktos referentam Čārlzam Tenokungam par uh, viņa sagatavoto ziņojumu un pozitīvo pienesumu veicinot uh, Montenegro virzību uz iestāšanos. Um, Melkalnei tagad ir jābalstās uz līdz šim panākto uh, progresu un jākonsolidē reformu procesu. Īpaši uzmanība ir jāpievērš turpmākai um, attīstībai likumvaras ievērošanā. Ilgspējīgs uh, reformas ir nepieciešams, jo īpaši, kas attiec uz organizētās noziedzības apkarošanu un korupcijas gadījumiem, tā skaitā arī augsta līmeņa amatpersonu um, vidū. Uh, Padoma apsveic Eiropā ziņojumu par eh, valsts cīņu pret organizēto noziedzību. Ir nepieciešams eh, turpmāks eh, progress attiecībā uz tiesu neatkarības nodrošināšanu un administratīvajām iespējām īstenot akis, akī. Protams, ka šīs sarunas ir šobrīd ir iesākušās pozitīvi, un Kīpras prezidentūrā izdevās um, atvērt pirmās sarunas sadaļas, proti uh, par zinātnu un pētniecību īrijas prezidentūrai ir izdevies atvērt otro sadaļu, par to es priecājos, tātad, eh, lai runātu par izglītību un kultūru. Mēs darīsim eh, visu, kas ir mūsu spēkos, lai turpmāko mēnešu laikā panāktu progresu sarunās, tā skaitā eh, atvērt jaunas sarunas sadaļas. Paralēli turpināsies arī skrīninga process kurā panākts ievērojams progress, un decembrī Eiropas Savienība pabeidz eh, skrīningu procedūru attiecībā uz uh, tieslietu un pamatiesību, kā arī uh, tieslietu brīvības un drošības jomu. Ir paredzēta rīcības plāna no Melnkalnas puses, uh, bet pagaidām sarunas par šīm sadaļām netiks uzsāks, vismaz ne īrijas prezidentūras laikā. Uh, Sagatavošanas darbam ir jū, jābūt eh, ļoti kvalitatīvi pabeigtam, un tas nozīmē, ka ir nepieciešams zināms laiks. Bet par spīti visam mēs turpināsim Melkalnu virzīties uz priekšu savā darbā pēc iespējas ātrāk. Mums uh, vajadzētu uh, pievērsties šiem jautājumiem uh, sarunu pašā sākumā un jādomā par reformu darba kārtību. Tas noteikti ir ļoti svarīgi gan padomē, gan es domāju arī parlamentam. Uh, Mēs eh, ceram, ka Melnkalna eh, iesniegs šos rīcības plānus mūsu pretendos laikā, lai padomu tos varētu izskatīt. Mēs katrā ziņā aicināsim to darīt pēc iespējas ātrāk. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, uh, Um, jūs noteikti pamanīsiet, ka ļoti daudz eh, būs eh, darām šajā jomā prezidentūras laikā, lai izmantotu pozitīvo um, notikumu attīstību, ko mēs esam piedzīvojuši pēdējo mēnešu laikā. Un es varu garantēt, ka īrijas prezidentūra darīs visu iespējamo, lai panāktu pēc iespējas labāku progresu šajās sarunās. Es vēlētos eh, noslēgumā vēlreiz um, pateikties par sadarbību ar parlamentu un pateikties arī referentam. Es priecājos par to, ka mums ir bijusi cieša sadarbības starp abām institūcijām, un es arī turpmāk ieklausīšos jūsu viedoklī un izmantošu eh, jūsu zināšanas un ekspertīzi virzot uz priekšu šīs sarunas. Paldies! Tiene ahora eh, la palabra en nombre de la comisión. Un tagad komisijas vārdā došu vārdu Fīles kungam. Paldies, priekšsēdētāji, ministres kundze cienītie deputāti. Vispirms gribu paust pateicību referentam Montenegro jautājumā Čārlzam Tanokam, kurš sagatavoja uh, dokumentu, kurā uh, rezolūcija labi atspoguļo 2012. gada progresa ziņojuma rezultāti. Montenegro ir lielu progresu paveikusi kopš pagājušā uh, jūnijā mēs at, uzsākām iestāšanās sarunas Šajā laikā mēs esam iegājuši pašā sarunu būtībā skrīninga process par visām sadaļām pašlaik notiek. Mēs provizoriski 25. sadaļu varam provizoriski slēgt eh, decembrī zinātne, kā arī 26. Uh, eh, izglītība un kultūra. Esam sākuši arī jautājumu par tiesiskumu un saglabāsim to uzmanības centrā. Un eh, gribu pateikties prezidentūrai par lielisku padarīto darbu šajā kontekstā. Dažas četras piezīmes par uh, izaicinājumu, kas stāv mūsu priekšā. Pirmais - prioritāte jāpiešķir konstitucionālai reformai, lai nodrošinātu neatkarību tiesu sistēmai un Venēcijas komisijas ieteikumu vērā ņemšanu. Reformas procesā mēs eh, sasniegtais rezultāts būs būtisks mūsu sarunām. Otrkārt, eh, jāpanāk progress cīņā pret organizēto noziedzību un korupciju. Izmeklēšanas jomā Uh, un uh, notiesāšanas nu, ziņā līmenis joprojām ir nepietiekams. Treškārt, pilna atbilstība Eiropas standartiem attiecībā uz uh, pamatiesībām, tas ir būtisks jautājums Melnkalnē, lai virzītos uz priekšu Eiropas Savienības integrācijas procesā. Um, mediju brīvības aizsardzība arī ir jānodrošina. Mēs aicinām Melnkalnes iestādes visos līmeņos veikt nepieciešamos darbus un novēršot vārdarbību pret žurnālistiem. Ceturtkārt, nepieciešamas papildu pūles, lai uzlabotu uh, Romu uh, un citu mi minoritāšu situāciju, pārvietoto personu stāvokli uh, gan no politiskā, ekonomiskā un sociālo tiesību viedokļa. Dialogs par Melnkalnu šajos jautājumos turpināsies un intensificēsies sarunu procesa laikā. Cienītie deputāti, īsa piezīme saistība ar nesenajām prezidenta vēlēšanām, kas tika apstrīdētas. Melnkalne ir valsts, kas tiecas uz pievienošanos vēlēšanu rezultātiem jābūt nevainojumiem. Esmu pārliecināts, ka Melnkalnes politiskie līderi veiks nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu publisko iestāžu ticamību, kā arī neatkarību no politisko partiju interesēm. Paldies! Vamos a dar las palabra al... Eh... Paldies, komisāra kungs! Un tagad grupu vārdā vispirms eh, Tanoka kungs, pēc eh, tam viņš ir arī referents. Ehm, lūdzu, Tanoka kungs. Priekšsēdētājiem. <clears throat> Man ir tas gods būt referentam jautājumā par Melnkalnu. Tā ir maza, bet lieliska valsts. Tā noteikti ir veiksmes stāsts eh, šajā sarežģītajā Rietumu Balkānu pievienošanās vēsturā. Uh, um, izglītības un uh, kultūras sadaļas um, um, sarunu pabeigšana ir uh, reāls signāls Rietumbalkānu valstīm, kaimiņu valstīm par to, ka pievienošanās nebeigsies ar Horvātijas pievienošanos, bet uh, Eiropas Savienības dalību var baudīt arī citas reģionu dalībās. Par spīti šim te pozitīvajai, šai pozitīvai notikuma attīstībai, man tomēr ir uh, zinām iebildumi kas attiecas, piemēram, uz tiesvaras darbību un kas attiecas uz 24. sadaļu, tad te noteikti būtu spēcīgāk jāvēršas pret organizēto noziedzību un ir nepieciešams rīcības kodeks politiķiem. Uh, Melnkalns parlaments ir vairāk jāiesaist sarunu vešanā un jo īpaši, eh, tā, un tāpat arī jāiesaist arī nevalstiskās organizācijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvi. Vēršanās pret žurnālistiem ir satraukusi mūs visus un šie gadījumi ir pienācīgi jāizmeklē. Un es uh, eh, apsveicu Janoviču kungu par ievēlēšanu. Amatā zinu, ka ir bijušas sūdzības par eh, vēlēšanu rezultātiem bet gal galā ir eh, secināts, ka vēlēšanas ir notikušas eh, brīvā un atklātā veidā. Tagad būtu jāaicina viss eh, puses iesaistīties demokrātiskajā procesā, lai visas puses varētu palīdzēt dalībvalstī, šai valstī pievienoties Eiropas Savienībai. Lai šīs valsts leģitīmē centieni gal galā varētu tikt īstenot un tā varētu pievienoties Eiropas Savienībai. Paldies! Paldies Tanakungam un tagad vārds EPP grupas vārdā uz divām minūtēm Ibrisačiks kundzei. Paldies, priekšstādātāja kungs. Uh. Svētdienā pirms uh, vajadzēja pieņemt lēmumu par Melnkalnes uh, Eh, sarunu sākšanu vai nē. Es eh, runāju ar cilvēkiem, kuriem šis lēmums bija jāpieņem. Daži no viņiem teica, ka Melnkalna vēl nav tik tālu ar reformām, eh, piemēram, cīņa pret organizēto noziedzību, korupciju nav tādā līmenī, lai varētu kļūt par dalību valsti. Ir nepieciešams vēl daudzas un dažādas reformas. Tomēr mani argumenti, kā arī citu argumenti attiecās uz to, ka jo ātrāk sāksim sarunas, jo lielāka būs mūsu iespēja ietekmēt norises šajā valstī, panākot mums vēlamās pārmaiņas. E, tad arī sarunas sākās. Komisāra kungs, tā kā jūs ģeniālā kārtā nolēmām, ka 22. un 23 jāsākas ir visām ar šīm sadaļām visas sarunas, un jūs zinu, ka jūs esat darījis daudz ko savai valstīm citām, bet eh, es domāju, ka mm, tas patiešām var būt vislabākais, kas varētu notikt eh, šim te reģionam. Eh, ne jau lai nosodītu attiecīgās valstis, bet lai viņām būtu pietiekami daudz laika, lai sagatavotu izmaiņas. Tad attiecībā uz prezidentūras vēlēšanām. E, te arī man jāatsaucas uz Tanokunga vārdiem. E, komisija e, ziņoja, ka vēlēšanas ir bijušas brīvas un godīgas, un es neesmu dzirdējusi citu veidu atsauksmes. Tāpēc es gribētu Eiropas Savienība aicinātu akceptēt uh, vēlēšanu rezultātus un uh, risināt neskaidrības konstruktīvā kārtā institūcija ietvaros, nevis ārpus tiem. Tieši tādā veidā vislabāk ir iespējams parādīt, ka valsts ir politiski nobriedusi. Un tas jau arī būs galvenais jautājums, ja mēs nopietni ja uz, uzņemsim Melnkalnu mūsu ģimenēm. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad sociālistu demokrātu grupas vārdā divas pusminūtes Ruči kungam. Kolīgs, friends, obvies. Priekšsēdētāji, eh, kolēģi, draugi, protams, ka pēc 1. jūlija, kad Horvātija pievienosies Eiropas Savienībai, Melnkalni būs pirmajās rindās eh, ceļā uz Eiropas Savienību. Es domāju, ka Melnkalni ir skaidrs piemērs eh, pārējām valstīm reģionā eh, tam, ka šāda dalība ir iespējama, ja valsts koncentrēs reformu īstenošanai. Protams, ka tā ir uz pareizā ceļa, bet es domāju, ka tā ir vēl garš ceļš priekšā. Tā vispirms ir jācenšas konsolidēt uh, neatkarīgu tiesu varu un jāvērš uh, plašāk uh, ciņā pret korupciju. Ir jāuzlabo arī situācija valsts administrācijas sektorā, lai rastu pamatus reformu īstenošanai visās citās nozarēs. Es domāju, ka tā jākliedē arī bažas, um, kas saistīts ar mēdīju um, brīvību, lai žurnālisti varētu brīvi kritizēt tos, kas ir pie varas, tā ir pamatiesība un tā ir Eiropas vērtība, jo brīvi kritiski mediji sniedz informāciju, kas ir nepieciešama, lai īstenot efektīvu pārvaldību. Un visbeidzot, es domāju, ka Melnkalnē ir jākoncentrē uzmanība uz reformām un integrāciju Eiropas Savienībā. Uh, Tā būs prioritāte visām lielākajām politiskajām partijām. Proti, e, pēc vēlēšanām viņam nevajadzētu uh, ieslīgt vietēji, tikai un vienīgi vietēju jautājumu risināšanā valstī. Tātad mana politiskā grupa atbalsta paplašanāšanās procesu un mēs priecāsimies par šīs valsts pievienošanos, ja te izdosies ātri paveikt sagatavošanas darbu. Paldies Ručekungam! Un tagad Alde grupas vārdā uz divām minūtēm vārds Vaglkungam. Priekšētāji, komisāra, ministrs kundze. Pirms divām dienām, kā jau ministra minēja, notika konference Briselē, kas bija veltīta Melnkalnas pievienošanās jautājumam. Tika uzsākts sarunas par otro sadaļu izglītību un kultūru. Es domāju, tam ir arī simboliska nozīme, jo tas eh, dod iespēju jaunajiem Melnkalns iedzīvotājiem baudīt eh, tādu programmu kā Erasmus Mundus un citu sniegtās priekšrocības, kas viņus sasaist ar pārējo pasauli. Šīs sarunas bija iespējams uzsākt, tāpēc, ka Melnkalna jau ir labi sagatavojusies, un tas viss arī pateicoties īrijas prezidentūras eh, darbām. Uh, Protams, ka ir svarīgi panākt reformas arī citās jomās, kā jau minēja eh, Tanak kungs, bet ir vēl jomas, kurās ir daudz jāstrādā, tā piemēram tiesu neatkarība un sistemātiska cīņa pret korupciju, eh, moderna valsts eh, administrācija pilsoniskā sabiedrība, ekonomiskās reformas un tā tālāk un tā joprojām. Nesenās prezidenta vēlēšanas, kas saskaņā ar novērotājiem ir notikušas saskaņā ar uh, demokrātiskiem standartiem, ir uh, eh, parādījuši to, ka um, šīs valsts sabiedrība ir reliģiski un et etniski nodalīsies, un tas noteikti būs izaicinājums nākotnē. Uh, ir jācenšas panākt kompromisu šajā jomā. Ir jādomā par um, citām jomām. Melnkalnas loma ir jāuzsver, jo tā var stabilizēt situāciju reģionā, un mēs noteikti sekosim turpmākajam progresam, kādu šī valsts īstenos. Paldies, un tagad zaļo grupas vārdā uz pusotru minūtu vārds Lunček kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs, komisārkungs, ministrs kundze. Melnkalna ir ļoti skaista valsts, kā jau tas eh, izskanēja iepriekš. Brīnišķīgs ainavs, eh, jauki cilvēki. Tā ir ļoti bagāta savā daudzveidībā, bet ir jādomā arī par ekoloģiskiem jautājumiem. Es domāju, ka šai valstī Vairāk jāstrādā pie tādiem jautājumiem kā atjaunojumās enerģijas, energoefektivitāte, bet arī turismas vienlaikus saglabājot savus valsts skaistumu. Jānodrošina viss, lai demokrātija un likuma var tik tiešām darbotos uh, pilsoņu interesēs. Es un man politiskā grupa, mēs priecājamies par to, ka Melnkalna ir nākamā valsts, kas vedīs sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā. Mēs priecājamies par to, ka Horvātija drīz pievienosies un nākamā valsts jau uh, ir gatavi uzsākt sarunas, taču ir arī daži kritiski punkti, par kuriem es vēlētos runāt, un daži no tiem jau izskanēja iepriekš. Man svarīgi ir divi punkti. Vispirms ir mēdīju neatkarība. Es vēlētos runāt par īpašu gadījumu, proti eh, divi žurnālisti tiek apsūdzēti no premjera māsas puses eh, par eh, premjeram tu eh, stāvošu personu iesaistīšanos um, telekomunikāciju um, kompāniju privatizācijā. Un otrs jautājums ir saistīts ar nesenajām um, prezidenta vēlēšanām. Opozīcijas pārstāvi un tāpat nevalstiskās organizācijas ir izteikuši savu kritiku par vēlēšanu norisi. Ir nepieciešams izmeklēt šos gadījumus Un es tik tiešām ceru, kolēģi, ka man izdosies gūt atbalstu eh, šim grozījumam no jūsu puses rīt, rītdienas balsojumā. Liels paldies! Un tagad eh, vārds guvi grupas vārdā uz vienu minūšu šontas kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, mīļie kolēģi. Kolēģis patiešām ir tā, ka Melnkalne. Ne ir eh, diezgan vienkārši gadījums eh, paplašināšanās kontekstā eh, starp Baltijas, Balkanu valstīm, bet ir jautājums par to, vai procedūra nāks par labi iedzīvotājiem un viņu labklājībai. Ir kriteriji, kurus Melnkalne jau izpilda. Protams, ka pro, ziņojumā minētās problēmas vēl ir jārisina, bet Melnkalnes iedzīvotāja situācija tāpēc neuzlabosies. Bezdarbs aizvien pieaug. Saskaņā saskaņā ar statistikas datiem valda liela nabadzība un augsts bezdarbs un citas problēmas, kas ar tām ir saistītas. Tāpēc ir jāveic pasākumi, lai atrisinātu šīs problēmas. Piemēram, ir jāizbeidz nekontrolētas uh, ārvalstu investīcijas Melnkalnē, kur pat labāk plaukst un zeļ naudas atmazgāšana, eh, otrkārt privatizācija, treškārt investīcijas, eh, kuras nāk par ļaunu vidēji. Eh, jo eh, tā var veicināt eh, turismu. Cienījamās dāmas, godatie kungi, iesteiktie pasākumi visi iet vienā virzienā, bet mums ir jāatceras, ka Balkānu valsts iedzīvotāji ceļ, saista zināmas cerības ar šo te attīstību, bet viņu cerības nepiepildīsies, manuprāt, un sapņi nepiepildīsies. Cienījamie kolēģi, es domāju, domāju, ka tā ir e, pamata problēma, ko mēs gribam sasniegt, kādā ceļā mēs, kādu ceļu mēs gribam iet un kā atrisināt problēmas. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad e, e, kūkanu minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, ministres kundze. Vispirms gribu pateikties referentam Čārlzam Tanukam, kurš ir sagatavojis izsvērtu ziņojumu Melnkalne pašlaik ir līderis integrācijas procesā Balkānos. Tas ir augstu vērtējums. Iestāšanās sarunu atvēršana pastiprina šīs valsts integrāciju. Tādēļ es gribētu aicināt Melnkalnes politiķus turpināt reformas, darboties Un e, tā skaitā ir cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību. Ir nepieciešams e, veikt būtiskus pasākumus, lai būtu partiju finansēšanas un politisko kampaņu caurskatāmība, lai uzlabotu arī izmeklēšanu saistībā ar apsūdzību korupcijā. Būtisks progress politikā un ekonomikā ir panākts, un Mums, viņiem ir nepieciešams izveidot stabilu demokrātisku sistēmu, kas. Uh, un darbs pie tā turpinās pēc vēlēšanām ir būtiski apzināties, cik jutīgs ir šis jautājums joprojām. No vienas mums ir jābūt skaidrībai par visiem jautājumiem, kas saistīti ar vēlēšanām, no otras puses skaidri jāpasaka, ka parlamenta um, boikots nav pareizs risinājums. Noslēgumā gribu atgādināt vēlreiz, ka iestāšanās sarunas ar Melnkalni ir būtisks signāls arī citām reģiona valstīm. Tāpēc komisijai jābūt uh, konsekventai un jāatgādina, ka Kopenhāgenes kritērija ir jāievērojami. Paldies! Paldies! Un tagad došu uh, vārdu uz divām pusi minūtēm Zalas kungam. Paldies! Es dzirdu, ka Melnkalnes iestāšanās kritērija ir ļoti vienkārši. Doma ir par to, ka Mel Melnkalne pievienosies Eiropas Savienībā, ir esot skaidra. Tas ir tālu no realitātes, un tas mums ir jāapzinās, ka realitāte ir tāda, ka. Uh, Eh, pēc Horvātijas pievienošanās ik viens pievienošanās process kļūst arvien stingrāks, arvien grūtāks, kritērija kļūst arvien stingrāki, Un es piekrītu Čārlzam Tanokam, referentam, ka Melnkalnē jāturpina reformas, it īpaši tiesu jomā un cīņā pret korupciju. Un problēmās, kas saistītas ar plašsaziņas līdzekļiem. Tā, šīs problēmas ir jāatrisina. Melnkalne ir uz pareiza ceļa. Un uh, reģionā tā ir līderis uh, progresā un reformu jomā. Bet mēs nevaram par zemu novērtēt pastāvošos riskus. Paldies! Paldies Zalas kungam, un tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Zemkis kungs, viena minūte. Na e, proces tempowania Czarnogóry do... Gribu pateikties uh, referentam Melnkalnes pievienošanās Eiropas Savienībai var tikt analizēta divējādi. To mēs varam analizēt caur formālo un juridisko atbilstību un caur praktiskajiem aspektiem. No juridiskā viedokļa raugoties, mēs konstatējam, ka ir progress, lēns, bet drošs progress, runājot par cīņu pret korupciju, tiesu sistēmu, plašsaziņas līdzekļu brīvību, tiesisko noteiktību. Bet Ir vēl viens aspekts, kas ir ārkārtīgi svarīgs, runājot par šo valsti. Tā ir Eiropas Savienības drošība. Kā to nodrošināt? Melnkalne neapšaubāmi uzlabo un stabilizē situāciju Balkānos. Tas ir būtisks elements šajā reģionā, kam ir visnotaļ sarežģīta vēsture, kur bijuši daudzi militāri konflikti. Paldies! Paldies! Un tagad Melcerā kungs. Priekšsēdētāja kungs vēlēšanu procesas e, norise var liecināt par demokrātisko procesu valstī, bet eh, notikusī manipulācija nerunā par labu Melnkalnei. Vismaz, ja varam ticēt aktuālajiem ziņojumiem, ir skaidrs tas, ka e, līdz ar to Mm, varbūt arī Eiropas Savienības eh, dalības mērķis tika pazaudēts. Eh, veselis gads ir pagājis gan parlamenta vēloš, vēlēšanu gaisotnē. Es domāju, ka pat labāk mums ir jāpievērš uzmanība um, politiskai ietekme uz tieslietām, mediju brīvību un korupciju. Ir svarīgi, lai Melnkalne spērtu nākamos soļus, lai sasniegtu Eiropas Savienības standartus minētajās jomās. Tikai tad tā var saņemt Eiropas perspektīvu. Protams, Horvātijas pievienošanās nā, tai nav jābūt pēdējai Balkānu valstī. Manuprāt, ir jāsako vēl citām valstīm. Paldies, Melcer kungs, saka priekšsēdētājs. Un tagad, kad Čīnī kungam viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos apsveikt referentu, kas sagatavojas ziņojumu. Um, par Melnkalnu un priecājos par to, ka ir pabeigt viena saruna sadaļa. Tas liecina par veiksmīgu darbu no attiecīgās valsts puses. Runa ir par to, kā darbojas uh, varas iestādes šajā valstī. Es neredzu, kāpēc opozīcijai būtu jābloķē šīs valsts varas darbība. Es domāju, ka opozīcija šobrīd nāk lajā nepareizu signālu. Problēmas ir jārisina institucionālā veidā un ievērojot parlamentāro demokrātiju, proti parlamentam ir jāspēlē savu lomu. Paldies, un tagad vārds komisāram Frīls kungam. Komisārkungs, jums vārds. Thank you very much. Uh... Mums... Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Noslēgumā gribētu atkārtot savus pateicības vārdus referentam Čārlzam Tanakam par augsti kvalitatīvo ziņojumu atzīstot progresu, kas jau ir paveikts, jūs nākat klajā sabalansētu, izsvērtu ziņojumu par reformām, kas nepieciešamas Melkalnē, lai pievienotas Eiropas Savienībai. Pagājušā gada pavasarī uh, eh, skrīninga sēdēs tika sagatavoti komisijā jau skrīninga ziņojumi par sadaļām, kas saistības ar tieslietām, eh, pamattiesībām, drošību 23. un 24. sadaļa. Melnkalne no padomjas puses decembrī tika aicināta sagatavot rīcības plānu, lai mm, par šīm abām sarunām, abām sadaļām varētu uzsākt sarunas. Melnkalne šajā jomā veiks reformas, un tas noteiks sarunu virzību. Iestāšanās sarunas ir ļoti svarīgs process Melnkalnei bet es esmu pārliecināts, ka ar mūsu atbalstu un stingru Melnkalnes apņemšanos par valsts nākotni Eiropas Savienībā, Melnkalne turpinās ieviest Eiropas Savienības rosinātās reformas, kas nāks par labu pilsoņiem un tiks parādīts pozitīvs piemērs visiem pārējiem Balkāniem. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Tagad vārds Kraitons kundzei padomas vārdā. Uh. President. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Iesākumā es vēlētos um, izteikt atbalstu Tanaka kunga paustiem viedoklim, ka Melnkalna ir maza un skaista valsts. Un es pilnībā piekrītu, ka tā ir valsts, kas lielā mērā var eh, dot savu pienesumu mūsu Eiropas saimē. Un tas noteikti pienācīgā brīdī arī notiks. Pievienošanās, protams, ir ļoti sarežģīts uh, un bieži vien arī uh, frustrējošs process. Un ir jānodrošina tas, ka uh, dalībās izpildu prasības, kas bieži vien ir lielāks, ja augstāks nekā iepriekšējām kandidātēm, piemērojoties akī. Bet es domāju, ka tā drīzāk ir pozitīva iespēja gan dalībvalstī Melnkalnai, gan jau esošajām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Eh, sarunu ietvarā tiek uzsvērts, šis, uzsvērts šī jaunā eh, pieeja proti, ka uh, eh, saruna eh, sadaļas tiek atvērtas eh, pakāpeniski, ņemot vērā to, kāds progress ir ticis panākts, un es domāju, ka tas viss darbojas veiksmīgi. Sarunās uh, mēs esam centušies uh, dot pēc iespējas vairāk laika, lai valsts varētu sagatavot, veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus, pirms tiek noslēgtas sarunas par attiecīgajām sadaļām. Un es domāju, ka tas ir saskaņā ar visu šo ideju par paplašanāšanās pro, procesu ticamību, un es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvi. Saruna noslēgšana, protams, būs atkarīga no Melnkalnas pašas, bet mēs esam gatavi atbalstīt šo valstu, kā vien tas ir iespējams. Un noteikti turpināsim sadarbību ļoti cieši arī ar jums, Eiropas parlamenta deputāti un draugi un darīsim to prezidentūras laikā ne tikai attiecībā uz Melkalnas iestāšanos, bet arī attiecībā uz citiem kandidātiem un noteikti turpināsim sadarbību veiksmīgā veidā arī pēc mūsu prezidentūras beigām. Mēs uh, rēķināmies ar jums, Eiropas parlaments, parlamenta deputāti, un tīpaši mūs interesē atbalsts no mūsu pilsoņu vidus, tāpēc vēlreiz vēlos pateikties par lielisku diskusiju. Paldies, ka bijāt gatavi pozitīvi diskutēt un paldies par uzmanību arī. Muchas gracias, señora Creighton. Paldies, Kreitonas kundze. Un mums ir rezolūcijas priekšlikums par šo jautājumu. Un rīt 11.30 sāksies balsošana.